Balsošana notiks ceturtdien pēcpusdienā. Mēs turpināsim sēdi rīt 19. Eh, oktobrī no 9 līdz 12.30 un pēc tam no 3 pēcpusdienā līdz 7.